Trešdien kopā ar padomus priekšsēdētāju es parakstīšu piecus aktus saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Šo uh, uh, aktu nosaukumi ir iekļauti šīs sanāksmes protokolā.